Marija Kerī sacīja, ka mēs beidzam baidīties no tā, ko mēs labi iepazīstam. Paldies! Paldies! Ar to mēs esam pabeiguši vienas minūtes runas, un mēs pārējām pie darba kārtības. Nākamā punkta, kas ir Arsēnis kunga ziņojums par mežu gatavību klimata pārmaiņām, un es dodu uz četrām minūtēm vārdu referentam. Paldies, komisār, nu, godā prezidenta komisāra kungs, godā tie kolēģi. Šis jautājums skar mūs visus. Tas attiecās uz katru no mums, uz katru eiropieti, vienalga, kur mēs arī atrastos. Meži. meži ir mūsu darba vieta, meži ir mūsu avoti. Uh, Un eh, meži ir ļoti dažādi, jo katrs Eiropas reģions eh, saskata citādus mežus. Ja cilvēks eh, nāk no Ziemeļa Eiropas un skatās vidusjūras reģionā, tad viņš redz daudzus mežus, kas viņam šķiet esam pavisam nepazīstami. Un tāda pat ir situācija nonākot taigā vai citos rajonos. Ja mēs dienvidnieki aizbraucam uz Ziemeļa Eiropu, uh, Ceļojumos mēs arī saskatām pilnīgi citu mežu struktūru, bet arī šie meži ir ļoti produktīvi. Meži ir ļoti dažādi un Eiropā tie mums ir ļoti būtiski un būvimi. E, lai cik dažādi meži arī nebūtu, tomēr viņi mums nodrošina būtisku pamatu. Uh, Tie mums ir eh, nozīmīgi, tāpēc mums ir jāaizsargā meži pret ugunsgrēkiem, jācīnās par sugu daudzveidības saglabāšanu. Visi elementi attiecas uz Eiropas mežiem. Tikpat dažādi kā meži ir arī reģioni. Ir pilnīgi pareizi, ka visa Eiropa piedalās mežu aizsardzībā. Pat labam rīt diskusijas un parīt eh, mēs eh, balsosim, balsosim parlamenta ziņojumu par meža aizsardzību. Tas ir ziņojums, kas izstrādāts eh, sadarbībā jau no paša sākuma, sadarbojoties visu valstu un partiju deputātiem. Kopumā te ir 50 kompromisa grozījumi un atsevišķi e, grozījumi e, ietver un pārstāv visus Eiropas Savienības e, reģionus un partijas, tā kā varam teikt, ka šeit ir apvienots viss. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamenta pozīcija šeit atspoguļojās un ka mēs varēsim cīnīties pret klimata pārmaiņām. Ko mēs prasām? Mēs pieprasām, lai baltā grāmata palīdzētu aizsargāt mežus e, pret klimata izmaiņām un tādā veidā, e, lai komisija pieņemtu jaunu rezolūciju e, mežu aizsardzībai. Te ir runa gan par uh, kontroli, gan par monitoringu, gan par finansējumu un atbalstu uh, gan mežiem, gan uh, mežsaimniecībai no kopējās lauksaimniecības politikas otrā pīlāra. 42% teritorijas eh, klāja meži, bet tikai 1% no KLP tiek ieguldīts mežam. Ir jāizveido attiecīgi kritēriji biomasai, kas ir nepieciešama energo ieguvēju. Tāpat ir nepieciešams eh, labs eh, risinājums, kas savieto apsaimniekošanu. Paldies, mēs pārējām pie brīvā mikrofona, un pirmais runātājs ir Pasesku kungs. Basēsko kundzes atvainojas. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šī ziņojuma loma ir atsākt diskusiju par meža aizsardzību Eiropā. Meža aizsardzība uh, un informācijas aktivitātes ir balstīts uz sadarbību starp Eiropas institūcijām un dalību valstu lēmēju iestādēm. Ja Šajā sakarā es gribētu vērst jūsu uzmanību uz 23. Eh, pantu ziņojumā attiecībā uz nelegālo izciršanu. Vēlos atgādināt to, ka Mēžu apsaimniekošana ir ārkārtīgi nozīmīga, lai varētu saglabāt Eiropas Savienības bioloģisko daudzveidību, un lai šo procesu varētu iztenot, mums ir nepieciešams palielināt finanšu resursus un atbrīvoties no juridiskajām barjerām, kas kavē. E, Meža apsaimniekošana ir jāveicina tīpaši daudz nacionālos projektos. Tāpat arī es gribu apsveikt e, apmācību e, programmu organizēšanu šajā jomā. Paldies, Ferreira kungs, nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Šis eh, temats, kas ir ļoti plašs, un es gribētu sniegt divus komentārus. Pirmkārt, vērst uzmanību uz tiem draudiem, kas skār mežu resursus, un es gribētu īpaši izcelt mežu ugunsgrēkus un apdraudētās sugas. Gribu E, norādīt, kā šie gadījumi atkārtojas. Dažkārt ņemot vērā to ietekmi, ir jāpatur prātā e, tas, kā varētu e, novērst šo apdraudējumu apjomu. Tāpēc mums ir jāveido kopienas pasākumu, lai varētu izvērtēt fitosanitāro situāciju mežos un kā tos varētu pārkvalificēt, kā var veicināt apmežošanu, piešķirot prioritāti uh, E, mežiem un bioloģiskai daudzveidībai. Tagad otrais komentārs. Es gribētu vērst uzmanību uz lielo esošo bioloģisko daudzveidību un plašās ekosistēmas, kas pastāv Eiropas līmenī. E, tiem ir jāpiešķir attiecīgā vērtība, ņemot vērā to daudz funkcionalitāti un potenciālu darba vietu veidošanai, cīpaši lauku vidē. Paldies, Paska kungs! Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán... Paldies, priekšsēdētājs kungs, komisār kungs! Jaunākie pētījumi par eh, klimata izmaiņu iedarbību uz Eiropas mežiem liecina par to, ka mežu ekosistēmas eh, dažādā veidā mm, reaģē. Eh, problēmas ir ļoti dažādas un viss ir atkarīgs no tā, kādi ir dabiskie apstākļi konkrētajos reģionos. Piemēram, situācija Kalnienēs ir citādāka nekā līdzenumos vai citos reģionos. Arī eh, cit, būtiski ir tādi apstākļi, kā eh, klimata pārmaiņu intensitāte. Eh, Centrāla Eiropā ir prognozes, ka 1,5 grādi Celsija šeit temperatūra ir augstāk nekā citos reģionos. Un tad arī ir pētījumi par izturīgām sugām. Ir ļoti nozīmīgi veikt adaptācijas pasākumus. Uh, kas eh, attiecas uz attiecīgiem reģioniem. Paldies! Un tagad Kalika kungs. Kelī kungs, nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Šodien mēs ar kolēģi eh, tikāmies eh, apspriežot īrijas valsts jautājums. Un mums ir jāuzsver mežu apsaimniekošanas nozīme it īpaši cīņā pret klimata pārmaiņām. Un jāapzinās lielā mežu loma. Mežu uh, apsaimniekošana ir ilggadīgs process Mums ir jādomā par to, kā mēs varam novērst mežu ugunsgrēkus, iet, ierobežot to ietekmi. Un jāpiekrīt referentam, ka ir jāpalielina jāpalielina apmežoto teritoriju apjoms. Vai šādi plāni arī ir jāpaldies? Tagad vārds komisār. Thank you. Uh, paldies, priekšētājs kundze, godātie deputāti, šajā ļoti vēlajā stundā, kas esat šeit, gribētu vispirms teikt paldies ar Sēnis kungam par viņa ieguldījumu par viņa darbu, sagatavojot ziņojumu par meža aizsardzību un meža informāciju. Paldies par komitejām, kas iesniedz arī savus atzinumus. Komisija vēlas sastādīt zaļo grāmatu par mežu aizsardzību un balstīsies uz 2009. gada balto grāmatu par klimata pārmaiņām. Par to mēs esam vienojušies šī gada martā. Mežam ir ļoti daudz funkciju, tam ir liela nozīme ekonomikā, un mēs esam paredzējuši izvērtēt pašreizējās informācijas sistēmas par mežu. Iesaistīsim, protams, arī prezidentūru un citus iesaistītos, vāksim informāciju par mežu aizsardzību, lai Eiropas Savienība varētu piedāvāt uh, pievienoto vērtību jau notiekošajā procesā. Galvenais no mūsu principiem ir uh, ievērot arī subsidiaritātes principu, ļaut darboties dalību valstīm un skatīties, kur visnoderīgākā varētu būt arī Eiropas Savienības iestāžu palīdzība. Pagājušajā gadā uh, Padomē tika pieņemti arī padomes secinājumi, un tos mēs izmantojam komisijas diskusijās, domājot par to, ko darīt tālāk. Diskusijas ir bijušas ilgstošas, mēs vēl ne, neesam līdz šim bijuši vienojušies par to, vai meža apsaimniekošanas politika Eiropas Savienībai ir vajadzīga kā kopīga politikas joma, bet mēs redzam, ka uh, iesaistītās komitejas ļoti iestājas par šādu ieceru, par tās īstenošanu. Uh, mešs informācija par mežu ir iedalāma ļoti dažādos sektoros. Te ir runa gan par darba vietām, gan par biomasas ražošanu un daudziem citiem aspektiem. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, turpinām vākt informāciju, un šis ziņojums ļaus mums virzīties mūsu darbā uz priekšu. Uh, un mēs turpmākajos gados turpināsim strādāt šajā sektorā. Tuvākajā laikā mums ir jānodrošina tādu informācijas sistēmu izveidi, kas saturētu nu, ticamu, uh, reālu informāciju, gatavojot um, augsni Eiropas Savienības uh, pasākumiem. Komisija ļoti rūpīgi iepazīsies ar ziņojumu, par ko mēs šodien runājam. Un es gribētu vēlreiz pateikt paldies visiem par uzmanību. Paldies, komisārkungs, paldies kolēģiem Paldies eh, ziņ, referentam par pacietību. Debatas ir beigušās, balsojums notiks trešdien, bet. Um,